darba kārtības punkta man ir paziņojums. Es esmu saņēmis lūgumu no S&D grupas nosaukt Giuseppe Ferrandino, kā aizstājēja Judo Būmana vietā ekonomikas lietu komitejā. Vai kāds deputāts iebilst pret šādu risinājumu? Iebildumu nav, līdz ar to